Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, Dāmas un kungi, kolēģi, kolēģis, lūdzu ieņemiet vietas lētajās sēdvietās. Ar šo es vēlētos atklāt uzklausīšanu. Uzklausīsim kandidāti augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos amatā. Mogherīnī kundze, liels jums paldies, ka esat ieradusies. Ar nepacietību gaidu diskusiju. Ar, turpinājot eh, turpinot to diskusiju, kuru uzsākām jau tad, kad jūs kā Itālijas prezidentūras pārstāvi bijāt kā ārlietu ministri. Es vēlos atgādināt, ka saskaņā ar Eiropas parlamentu reglamentu parlaments izvērtē kandidātu viņu vispārējās kompetences jomā, Eiropas virzības jomā un personīgā neatkarībā. Tāpat arī vērtē uh, kompetenci un zināšanas plānotai atbildības jomā. Esam saņēmuši pa e-pastu un šobrīd mums ir arī pieejam šeit eh, atbildes rakstiskās uz jautājumiem, ko daļēji arī sagatavoja AFET komiteja. Vēlos atgādināt struktūru, kas līdzinās eh, tai, kas bija Hānkungam. kungam. Vicepriekšsēdētāja amata kandidātei tiek dota iespēja izteikt sākumu uzrunē ilgākā 15 minūtes, tālāk būs arī 5 līdz maksimums 10 minūtes sanāksmes noslēgumā. Pēc ievadu uzrunas būs laiks aptuveni 45 jautājumu uzdošanai parlamenta deputātiem, vispirms politisko grupu pārstāvjiem un pie frakcijām nepiedarošiem deputātiem, tāpat arī CD, DV un INTA komitejām. Tātad pēc tam būs minūtes jautājums, pusotra minūte atbildēji, pusminūte papildinošam jautājumam, pusminūte atbildēji. Tie, kas ir sarakstā iekļauti, arī tiks pie jautājumu uzdošanas, tātad tālāk būs viena minūte jautājumu uzdošanai, divas minūtes atbildēm. Uzstāšanās laiks tiks sadalīts politiskām grupām piedaloties un visiem vajadzētu ievērot atvēlēto uzstāšanās laiku, jo savādāk nonāksim grūtībās. Manuprāt, komisāra amata kandidāta Hāna uzklausīšanā tiki, tikām galā labi. Un, eh, ja cilvēki aizrausies, es vienkārši atslēgšu viņiem mikrofonu. Ņemiet to lūdzu vērā. tā kā man ir problēmas ar balsi, es domāju, ka jūs sapratīsiet, ka es tā arī rīkošos. Es jūs nebrei, nebrīdināšu, bet uh, ka tas ir jūsu pēdējais teikums vai ko, vienkārši atslēgšu mikrofonu. Tad mēs varēsim visu pabeigt laikā. Pēc debatēm komisāra amata kandidātei būs 5 līdz maksimums 10 minūtes noslēguma uzrunai, un tad es slēgšu sanāksmi. Margarīnī kundze. Mēs esam izvirzījuši liels prasības jūsu amatam. Mums ir ārējās darbības dienest, attīstība, kurai esam sekojuši pēdējos piecus gadus Es to vēlētos apzīmēt kā pārbaudas laiku, šo trīs vadošo lomu politikai. Mēs vēlēmies sasniegt sinerģiju, tad, ka augstā pārstāva vienlaicīgi ir komisijas priekšsarētāja vietniece, vicepriekšsarētāja, vadošo ārējo attiecību darbiniekus, visus nodarbinātos ārējās darbības dienestā. Un ir jāizmanto arī iespēja ārējās darbības dienestam, kas jau ir izveidots, apvienojot to ar komisijas iespējām, ar 140 pārstāvniecībām dažādās valstīs, radīt tik lielu rezultātu, lai mūs beidzot ņemtu vērā kaut vai ārlietu ministru padomē. Un ja kaut tur, kur ir uh, nepieciešama vēl vienprātība, turbūt arī intelektuālā vadība jāuzņemas, lai šajā draudiem pilnajā pasaulē iegūtu tiešām pareizu virzību uz brīvību, uz mieru mūsu kaimiņu valstīs, darīt visu, kas ir iespējams. Es uzskatu, ka šajā ļoti aizraujošajā laikā jums ir radusies iespēja nonākt šajā amatā. Vēlamies jums atgādināt, ka mums priekš jums ir sagatavota vesela virkne jautājumu attiecībā uz to, par ko esam lēmuši, bet kas vēl nav īstenots, tā skaitā par parlamentārajām tiesībām. Ārlietu politika ir izpildvaras atbildība bet parlaments runā par parlamentāru demokrātiju, par kontroli, pār informāciju, par informācijas aprit. Tāpat arī par to, ka mums ir jāratificē neuzslēgtie līgumi un mēs līdzlēmjam par budžetu. Ir nepieciešama sadarbošanās. Un pēc, es esmu optimistiski noskaņots pēc um, iepriekšējām sarunām, ka mēs varētu nonākt pie pozitīvu uh, risinājumu. Jums jāapzinās, ka mēs liksim īpašu vērtību uz to, lai ārējās darbības dienestās atdalījums būtu trešdaļa, trešdaļa, trešdaļa, lai nav tā, ka visi galvenie ir no dalību valstīm, bet visi parastie karavīri, tā teikt, nāktu no Eiropas iestādēm. Es vēlos atgādināt, mēs šeit esam lēmuši arī par personas iecelšanu amatā ārējā darbības dienesta eh, augstākajā vadībā ar pietiekam lielu pieredzi. Un katrā ziņā mēs esam gatavi konstruktīvi darboties. Federika Mogherini kundz lūdzu jums vārds.